Pirmā uzstāsies Jūros komisijas vārdā, lūdzu. Cienījami dāmas un kungi, cienījami deputāti, paldies jums komisijas vārdā par iespēju runāt šodien par starptautisko Romu dienu, kuru mēs svinējām pagājuši piekdienu. Aizspriedumi pret Romiem ir plaši izplatīti Eiropā. Vēršanās pret Romiem. Uh, ir novedis pie tādiem ļoti dziļi iesaknojušiem stereotipiem un uh, romu stigmatizāciju, un tas pieaug. Tas ir saistīts ar uh, radikālismu pieaugumu un ekstrēmismu pieaugumu vispār Eiropas Savienībā. Šī tendence izraisa nopietnas bažas, ir izšķiroši spērt izšķirošas soļus un darīt visu iespējamā, lai apstādītu šo negatīvo parādību, kas ir nesavienojama ar vērtībām, kas uh, ir Eiropas Savienībā. Eiropas uh, komisija iedimnēs nopietnu ietvaru, kas apvieno legālus instrumentus, likumdošanas instrumentus, uh, kas ir ieviest, lai panātu rezultātus uz vietas. Un komisija vēlas nodrošināt korektīviešanu antidiskriminācijas likumdošanai. Komisija aicina dalībvalstis eh, parādīt eh, ilgtermiņa strateģiskus plānus un eh, atbalstīt Romu iekļaušanu sabiedrībā, minoritāšu iekļaušana izglītībā, darba tirgu, politiskajā dzīvē ir absolūti nepieciešama, lai panāktu veselīgu sabiedrību. Komisija ir uzsākusi kampaņu, lai efektīvi cīnītos pret stereotipiem un aizspriedumiem pret romiem Šo programmu sauc eh, ar romiem, kopā ar romiem. Šeit ir paredzēta cieša sadarbība ar eh, pašvaldībām un eh, izvēlētām dalībvalstīm cīņa pret romu diskrimināciju, pret naida runām ir iekļauta komisijas gada ziņojumā par panākto progresu, kurā ir runa par to, kā atbalstīt eh, efektīvu Romu integrāciju sabiedrībā. Un eh, šeit ir pieminēta Eiropas Savienības eh, likumdošanas instrumenti, kas ir īpaši domāti, lai risinātu šo jautājumu. Eiropas komisija atbalsta Eiropas parlamenta iniciatīva noteikti 2. augustu kā holokausta memoriālu dienu komisija uh, aicina dalībvalstis eh, darīt to pašu. Tas ir mūsu pienākums eh, atzīt šo holokaustu un eh, atcerēties visus, kas cieta no nacistu režīmu, ieskaitot Romus. Romu ciešanas koncentrācijas nometnēs tā ir ļoti tumša vēstures lapuse. Komisija vēlas atbalstīt Eiropas parlamentu tā darbībā Eiropas parlaments eh, iesniegs eh, rezolūciju un padome un komisija kopā par to disku, diskutēs. Jā, paldies komisārē. Pirms es došu vārdu kolēģiem, kuri ir saņēmuši iespēju izteikties šajās debatēs. Es vēl vēlētos izteikt sakojošu paziņojumu. Šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un arī nav zilo kartīšu procedūra. Tagad es došu vārdu Holvenija kungam uz četrām minūtēm. Tagad jums vārds. Cienījamais priekšēdētāji, cienījamie kolēģi, man ir liels gods un privilēģija šodien izteicies par eh, starptautisko Romu dienu manas grupas vārdā, Eiropas Tautas partijas vārdā. Šim jautājumam ir sociālie, cilvēciskie un eh, ekonomiskie aspekti. Tas nav ma mazāk svarīgi. Kā tas bija 2011. gadā, kad bija Ungārijas eh, padomas prezidentūra un tika ieviesta Romu stratēģija Ungārija ir lepna par to, ka piesaistīja uzmanību šim jautājumam un eh, šeit runa ir par cilvēku resursiem, kuriem nav iespēja līdzvērtīgi piedalīties un pierādīt savas spējas sabiedrības dzīvē. Romiem ir eh, sarežģījumi, ja viņi vēlas uh, kopt savas tradīcijas pat ja viņiem izdodas saņemt tiesības īstenot savas uh, spējas, tad viņi tomēr saskaras ar uh, negatīvu attieksmi no sabiedrības puses. Romiem vajadzīga īpaša palīdzība, lai panāktu to veiksmīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Sabiedrībā ir uh, jāveido vairāk respektējoša attieksme. Eiropas Savienības galvenais uzdevums ir uh, radīt uh, profesionālu atbalstu un fokusēties uz programmām, kas uh, risina šo jautājumu. Romas stratēģija aicina visus vērsties pret uh, integrācijas trūkumu, segregāciju un jebkādiem, jebkādām rasisma izpausmēm. Iegūtie tie resursi sniegs augļus, ja mēs izdosies īstenot mūsu kopīgos lēmumus. Ja mēs vēlamies nodrošināt ilgspējīgus projektus, tad šīs tiesības ir jānodrošina. Vēsture un Romu vēsture ir jāiekļauj jaunās paudzes izglītības programmās, lai nebūtu tā, ka jaunā paudze uzaugt bez jebkādām zināšanām par eh, desmit miljoniem Romu pilsoņu Eiropā. Eiropa ir pieņēmusi lēmumu risināt šo jautājumu, kas līdz šim nav padarīts, un mēs pievērsīsim uzmanību, lai radītu vienādas iespējas Un šī rīcība ir eh, ļoti būtiska, kaut arī rezultāti varbūt tiks sasniegt tikai vēlāk. Dalība valstīs ir uzsāktas eh, skolu programmas, lai sniegtu iespējas arvien vairāk Romu bērniem saņemt iespējas jau agrā bērnībā. Kad mēs arvien plašāk atvērām skolu durvis, Mēs eh, atveram arī baznīcu durvis un eh, mēs radījām tādu kā eh, solidaritātes attieksmi pret Romu grupām. Būsim lepni par Romu sasniegumiem, sniegsim iespēju Romu jauniešiem sasniegt labus panākumus, dosim iespēju viņiem strādāt mūsu vidū. Ungārijas Romu koledžu tīklus sniedz iespēju Romu studentiem saņēma diplomas. Viņu vidū ir uh, ārsti, zinātnieki, kultūras darbinieki. Strādāsim šo darbu kopā. Lies paldies! Tagad vārds Sorājai Postai uz piecām minūtēm. Tak, herr ordförande. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pagājušajā gadā šajā laikā mēs runājām par rezolūciju, par naidīgu vēršanos pret romiem. Un parlaments toreiz rezolūciju pieņēma ar plašu vairākumu. Ar šo rezolūciju parlaments ļoti skaidri parādīja, pa kādu ceļu mums vajadzētu iet, lai nodrošinātu, ka romiem būtu tādas pašas tiesības Eiropas Savienībā kā visiem pārējiem pilsoņiem. Šī diskriminācija ir kauna trēps Eiropai. Toreiz visi bija vienoti domās, ka ir jāvēršas ar visiem līdzekļiem par šo parādību. Tagad ir pienācis laiks, lai diskutē par to, kā rīkoties, jo nepietiek ievies tikai dažus sociālos pasākumus. Šeit ir jāvēršas pret eh, rasismu ļoti konkrētā veidā. Parlaments ir uzdevis divus mutiskos jautājumus, kas būs pamats debatēm. Runa ir par to, ko komisija darīs, lai dalībvalstis eh, zinātu, kādu konkrēti pasākumu tām ir jāveic, lai vērstos pret šo īpašo rasisma formu. Šeit ir jāizvirsa ambiciozi mērķi, ko komisija varēs arī novērtēt, jo citādi nekas konkrēts nenotiks. Komisijai vajadzētu nominēt augsto pārstāvi, lai cīnītos pret šo rasismu veidu, lai nodrošinātu, ka dalība valstis eh, šo uzdevumu izvirs par prioritāti. Mēs zinām, ka šodien eh, rasisti ir parlamentu deputāti. Šī diena tā būtu jāapstiprina kā diena cīņā pret uh, aizpadumiem pret romiem. Starptautiskā Roma diena un visa nedēļa. Toreiz pagājušajā gadā tur piedalījās ļoti daudzi deputāti, daudz politiskās grupas, mums bija debates, izstādes un dažādi semināri par šo jautājumu. Neraugoties uz dalībvalstu stratēģijām, Roma integrācija vienkārši vēl nedarbojas. Mums ir uh, jācīnās pret šo plašo tendenci visā sabiedrībā. Politiķi, cilvēki, vienalga, kur autobusos, eh, metro ļoti negatīvi izsakās par romiem. Es to piedzīvoju arī pagājušajā nedēļā, piemēram, Berlīnē. Tur bija izstāde, tika rādīts filmas, un uh, ir ļoti daudz vietu, kur Romi dzīvo Eiropā, bet viņiem pat nav piekļuva ūdenim un nav iespējas savus bērnus sūtīt skolā, un nav piekļuva arī veselības aprūpē. Situācija ir traģiska, un ja mēs tagad nerīkosimies Eiropa, dabūs uzklausīt pārējais pasaules pārmetums, ka mēs kā demokrātisku valstu kopums. Dzīvojam tādos apstākļos, ka apmēram 10 miljonu cilvēku dzīvo zem nabadzības robežas. Tas ir liels kauns. Labējie ekstrēmisti to izmanto. Viņi atrod vēlētājus, jo mēs, tradicionālās politiskās pārtījas, neustveram nopietni šo jautājumu. Mēs no sociālistu un demokrātu politiskā grupa esam izstrādājuši programmu. Mēs esam pauduši nostāju, ka mēs nevēlamies to pieņemt. Vēlētos eh, teikt paldies priekšādātēm, kurš piedalījās debatēs. Visi piedalījās, izņemot Aldes politisko korupciju. Viņi nevarēja ierasties, bet visas pārējās eh, partijas skaidri parādīja, ka tās eh, cīnās par to, lai Roma jautājums būtu politiskajā darba kārtībā, nergot uz lielajiem izaicinājumiem, kas arī ir mūsu darba kārtībā. Vēlētos aicināt uh, komisiju tiešām ļoti nopietni uztvert šo jautājumu, pie tā strādāt. Ir jābūt tā, ka mēs šajā jautājumā virzāmies uz priekšu, mēs nevaram vienkārši uzsākt nākamo gadu un uh, neko nedarīt, jo kaut kam ir jānotiek. Paldies, Postas kundze! Tagad vārds Šitnānskas kundzē uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšēdātājiem. Slovākija ir viena no Eiropas valstīm, kurā ir uh, liela romu minoritāte. Ir aprēķināts, ka tie apmēram 9% no iedzīvotājiem. Zemā izglītības līmeņa dēļ viņi ir atkarīgi no sociālās uh, apdrošināšanas sistēmas. Un uh, Viņi dzīvo nabadzībā un ir ļoti daudz stereotipu pret viņiem. Romu bērni parasti apmeklē īpašās skolas. Ļoti daudziem Romu cilvēkiem viņi ir uh, zaudējuši cerību saņemt darbu. Bērniem nav motivācija mācīties, neraugoties uz fondu pieejamību. Valdība nav spējīga nodrošināt ramiem augstu izglītību. Esmu pārliecināta, ka nevalstiskās organizācijas un eh, pilsoniskā sabiedrība tām ir jāspēlē loma. Viņi var eh, vadīt šo darbu, un tam ir jākļūst, tā ir jākļūst redzamākai cīņai. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments uzsāka atklāja statūru Janam Cibulam. Viņš bija fiziķis Šveicē un viens no iniciatoriem pirmajam Romu kongresam. Šo izdevību ir jāizmanto, lai atcerētos uh, starptautisko Romu dienu. Cibuls kungs bija pārliecināts, ka izglītībai jābūt pieejamām Romu un ne Romu cilvēkiem. Izglītība ir jāsaņem visiem, vienalga vai bērns ir piedzimis nabadzīgā vai bagātā ģimenē. Un uh, nu, šādā nabadzībā nav iespējams pārvarēt šo aborto loku. Un ja šāds iespējas nav, tad uh, būs ļoti liels negatīvās ietekma un uh, labējiem radikāli, radikāli saņems uh, ļoti liels iespējas. Uh, Milnārs kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Man prieks uh, izteikties starptautiskajā Romu dienā. Mēs redzam, kā Romi tiek vajāti, kādas apsūdzības pret viņiem tiek izvirzītas, viņi tiek diskriminēti, jo projām es vēlos atgādināt, ka nediskriminēšana ir mūsu pamatvērtība. Mums vairāk e, jādara, lai apkarotu stereotipus pret e, romiem. Mums jāatbalsta viņu socioekonomiskā integrācija. Tā ir atslēga e, vienlīdzībai, kā mērķim, ko vēlamies sasniegt. Mums, mēs visi esam uzņēmušies saistības, bet īstenot tas, tas gluži netiek, jo Romi tiek segregēti diskriminēti, marginalizēti, un um, mēs to nevaram tolerēt. Nacionālas integrācijas stratēģijas Romiem pastāv tikai uz papīra. Parlamentam jāiejaucas aktīvāk un uh, jāiesaistās uh, monitoringā, lai redzētu, cik no šīm stratēģijām uh, tiek uh, faktiski īstenotas, uh, skatot gan uh, Uh, konkrētu sniegumu, gan izmaksu mm, efektivitāti. Mums visiem ir šī atbildība. Paldies jums, Ernst kundze. Trīs ar pus minūtes. Paldies. Nu, droši vien uh, šī pēcpusdiena nav veltīta Romu Eh, folklorei, cik es saprotu, bet mums tomēr vajadzētu atskatīties uz šīs eh, tautas eh, vēsturi. Viņi te ir bijuši tik ilgi, ka ir pelnējuši savu vietu mūsu sabiedrībā, un es domāju, mēs, mums visiem tas jāatzīst. Romi ir kosmopolīti, pasaules pilsoņi, nav uzsākuši nevienu karu. Uh, nekur pasaulē ir bagātinājuši visas eh, sabiedrības, eh, kur ir dzīvojuši. Ronalds eh, Leirs, Kanādas rakstnieks, par viņam ir rakstījis Romani Rozens, kas ir pasaules pilsonis, mūziķi, komponisti un citi kreatīvi Romi Uh, kas ir cietuši, kas uh, tikuši vajāti un noslapkavoti otrā pasaules mm, kara laikā. Es uh, ar izdzīvušiem esmu runājusi un esmu jautājusi, ko tad viņi vēlas. Viņi vēlas dzīvot kā visi citi, strādāt, uh, Eh, dzīvot, eh, eksistēt, eh, precēties, laist pasaulē bērnus. Mēs nevēlamies privilēģijas vai īpašu cieņu. Vēlamies līdzvērtīgu izturēšanos, vienlīdzību. Vēlamies lepni teikt, ka esam Romi, jo viņam joprojām arī šodien jāskaidro, ka viņi ir tādi paši pilsoņi kā mēs, ka visi Romi nav zagļi, ka Romu uh, bērni nevienmēr um, ubago uz ielām, bet um, tas viss viņam jāpieprasa, tas viss viņam jāpamato. Un, un tāpat laikā uh, pastāv šī uh, bēgļu krīze, cilvēku izraidīšana, mm, dažreiz eh, kara zonās, un eh, eh, Romu organizācijām nemaz nav viegli aizstāvēt Romu tiesības un panākt šo vienlīdzību. Tāpēc es vēlos teikt lielu paldies šīm organizācijām, kas ir pilnīgi nenogurdināmi savā cīņā Berlīnē, Gētingenē un um, citur pasaulē. Uh, Budapešta, Žitānos, Spānijā, uh, Serbijā, Slo Kosovā, Rumānijā, Bulgārijā un uh, citās Eiropas valstīs. Uh, šīs organizācijas nerunā, viņas vienkārši rīkojas, viņas izrāda iniciatīvu. Un, uh, Uh, viņa pieņem Romus uh, par to, kas mēs visi esam, par cilvēkiem, neizvirza nekādas citas prasības. Paldies, Ranki kundze, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisija, dārgie kolēģi un dārgie Romi visur pasaulē. Starptautiskā Romu diena ir piemiņas diena. Mums vajadzētu atcerēties tās zvērības un nežēlības, kurām Romi tikuši pakļauti. Uh, Uh, gadu simtiem šajā kontinentā un uh, kas joprojām turpinās uh, mūsdienās. Pagātnē un tagadnē jāsaprot viena lieta - mums ir atbildība. Mēs esam atbildīgi par iekļaujošu sabiedrību un mums jāapkaro šis anti-džipseizms un jācīnās par vienlīdzību. Mēs varam cīnīties pret diskrimināciju, mēs varam rūpēties par uh, mājokļiem, veselības aprūpi, algām, darba vietām, romiem. Mums ir struktūra fondi, uh, lai to darītu, bet mums jāiet pat tālāk, jo cīņa pret diskrimināciju nebeidzas ar stratēģiju izveidi. Mums uh, ļoti tālu jāiedziļinās. Uh, Mums es ir 11 miljoni Romu. Šī ir ļoti daudzveidīga mm, kopiena. Atvarot laikrakstu, es izlasu ļoti stereotipiskus attainojumus rakstos par Romiem. Tas nepalīdz apkarot mm, Romu diskrimināciju. Esmu Romu aktivisti un strādāju ar Romu tiesību aktivistiem. Un vēlos pateikt, ka man par to pasakas, bet es nevēlos, lai man par to pateiktos, jo mēs esam tie, kam jābūt pateicīgiem. Es esmu pateicīga par to kultūru un um, tām vērtībām, ko Romi uh, mums piedāvā, ko viņi dalās ar mums. Paldies Daniela, Davīd, Nino, Ivana un visi pārējie, kas ļāva man cīnīties roku rokā par Romu tiesībām mūsdienu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Uh... Kārvera kungs, trīs ar pus minūtes. Es eh, atceros diskusiju ar manu tēvu. Mans tēvs teica, nekad neaizmirst, no kurienes eh, tu esi. Un, eh, ja tu to aizmirsīsi, tad tev vairs nebūs pašcieņas. Mans tēvs bija čigāns. Eh, kā saka, ratos eh, piedzimis eh, un uzaudzis bez pienācīgas izglītības, bet ārkārtīgi izglītots tomēr cilvēks ar lielu kultūru un kas man ļoti daudz kur iemācījis. Es nekad neesmu aizmirsis uh, par manu pagātni. Es tagad uh, regulāri saskaros uh, ar problēmām, kas ir Romiem manā vēlēšana apgabalā, un es um, piedāvāju jums atcerēties holokausta laikus un Romu situāciju mm, tajā. Priekšsēdētāja kungs 21. gadsimta Lielbritānijā ir pienācis laiks atrisināt Romu problemātiku. Gan Lielbritānijas valdībai, gan ES līderībai vajadzētu atzīt šīs problēmas, nevis tās slēpt. Paldies, komisārs kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem deputātiem par šo diskusiju. Es Varu parakstīties zem katra izskanējušā vārda. Sarai Posta uh, kundze teica, ka daudz kas ir jādara un jādara tagad. Es uh, domāju, ka tas jau arī notiek. Mēs ļoti daudz ko darām un investējam, bet situācija tāda, ka tas acīm redzot nedarbojas, jo situācija neuzlabojas. Gluži pretēji situācijā pasliktinās. Tagad pasliktinosies at pasliktinoties atmosfēra Eiropā, um, iet uh, zudumā arī tolerants, un Romi ir viena no pirmajām grupām, kam uzbruk. Hmm. Romi cieši no šīs atmosfēras, un tāpēc mums jādara vairāk un labāk. Un es tagad ļoti ļoti intensīvi domāju par šo jautājumu un par to, kur tad ir šie šķēršļi un kāpēc uh, mēs nevaram panākt Romu integrāciju. Es redzu trīs uh, problēmas. Mm, uh, viena lieta ir mūsu nekoordinētā rīcība. Mums nepieciešama gan sociālā aizsardzība, gan veselības aprūpe, gan apmācība, gan uh, izglītība, mājokļu situācija un daudzās dalībvalstīs mēs redzam, ka šie sektori tiek skatīti dažādās ministrijās, kas nekoordinē uh, savu rīcību vienu ar otru. Un tas tika atspoguļots arī nacionālajā stratēģijā, un es ceru, ka tas uzlabosies ar laiku. Uh, Otra problēma. Mēs šo politiku veidojam Romiem, par Romiem, bet bez Romu tiešas līdzdalības, un uh, tas tā nevar notikt. Uh, uzlabojumi nevar notikt bez Romu tiešas uh, līdzdalības, un te mums jāatbalsta vairāk NVO un pašvaldības, kas katru dienu ir kontaktā ar šiem cilvēkiem. Es vienmēr Esmu atbalstījusi papildu finansējumu NVO, jo NVO ir eh, aktīvisti, kas uh, ir gatavi strādāt, bet uh, man vienmēr jāsaskaras ar uh, šo naudas problēmu. Naudas uh, vienkārši nav. Tas vismaz uh, trīs gadu finansējums šādiem ilgtermiņa projektiem būtu uh, Um, kaut kas, uh, kas varētu palīdzēt. Un vēl pēdējais um, punkts ir ES um, finansējums un uh, resursu izlietojums. Mēs uh, lielākoties īstenojam īstermiņa projektus, bet ir nepieciešami ilgtermiņa projekti, jo uzdevums mūsu priekšā nav triviāls. Mums jāmaina stereotipi, jāapkaro šajā izspriedumainā sabiedrība jāmaina mentalitāte un īstermiņā to nevar gluži paveikt. Es jums piedāvāju kopīgiem spēkiem ķerties eh, pie šī uzdevuma un būsim pietiekami drosmīgi, lai atzītu to, kas nedarbojas un lai to uzlabotu. Paldies, komisārs Kunzem.